Czy mamy tłumaczenie? Vai mums ir pilns tulkojuma režīms, vai visi tulki ir kabinēs? Es tā saprotu, ka darbojās viss ar tulkošanu, tā man teica. Labi, paldies. Atvainojos par šo nelielo incidentu Nesam gluži pārliecināti, kāds bija tā cēlonis, eh, reāla apdraudējuma noteikti nebija, un ļoti labi, ka eh, šī trauksme eh, mēs rēģējot uz šo trauksmi visi pametām plenārsēdes zāli ir tāda sakritība, ka es šeit pārstāvu arī drošības dienests. Un tagad aicinu Kēlī kungu